šie lēmumi eh, tiks eh, pie, akceptēti un nosūtīti attiecīgiem iestādēm. Kolēģi, mēs esam gara gada noslēgumā. Es vēlos pateikties visiem par eh, labo sadarbību, novēlu jums labu.